Dear colleagues, Dārgie kolēģi, domāju, ir laiks sākt mūsu sanāksmi. Arī tāpēc, ka mums ir ilga balsošana paredzēta. Sāksim ar pirmo punktu darba kārtībā šodien. Un šī ir balsošana par ģēmo. Es došu vārdu referentei Rīsas kundzi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais être particulièrement brève. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, ļoti īsi. Ir daudz jāstrādā 314 grozījumi. Mēs balsosim tieši, un es gribētu tikai pateikties, pateikties katram no ēnu referentiem un kolēģiem kopumā. Mēs esam spējuši, neskatoties uz ļoti lielām atšķirībām, reģionālām, politiskām un citām, mēs spējām septiņus kompromisu platformas izstrādāt. Domāju, ka tas atvieglos mūsu darbu un arī uh, trilogā mūsu pozīcija būs uh, spēcīga. Paldies! Paldies! Un tagad turpināsim ar balsošanu. Jums ir balsošanas saraksti. Visiem ir balsošanas kartiņas līdzi. Labi, tad mēs sākam ar 155. grozījumu priekšlikumu par pret atturas pieņemts. 157 tagad par. Pret. Atturas. Pieņemts. 158 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 159. Šeit ir um, mutisks grozījuma priekšlikums. Došu vārdu kolēģim. Nē, tomēr uh, tas tiks skatīts tikai rakstiski, vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu. Nē, tad mēs balsosim. 159 ar mutiskiem grozījumiem par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Sociālistiem divas balsis par daudz. Atvainojaties. Viena balss par daudz. Beidzam balsot tagad. Noreidīts. Atvainojiet. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 turpināsim ar 15. lapusi balsošanas sarakstā. Grozījuma priekšlikums 244 par. Paret. Atturas. Noraidīts. Grozījuma priekšlikums 246 par pret atturas noraidīts. 250 par pret atturas noraidīts. 247 par pret atturas noraidīts. Grozījuma priekšlikums 249 par, paret, atturas, noraidīts. Grozījums 251 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījuma priekšlikums 248 par, pret, atturas pieņemts. Grozējuma priekšlikums 253 par. Divsimt piecdesmit trīs atkrīt. Divsimt piecdesmit divi tagad. Par? Pret? Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Es un D joprojām viena balss par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 256 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 254 tagad par, pret, atturas, noraidīts. Grozējums 255 par, pret, atturas, pieņemts. 260. 261 atkrīt. Tagad balsosim par grozījumu 25 un 256. Tie ir identiski par, pret, atturas pieņemts grozējuma priekšlikums. Divsimts 57, jo 258 atkrīt. 257 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 259 Gerlingas kundzes par, pret, atturas, noraidīts. 262 par, pret, atturas, pieņemts. 26 un 263, kas ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim tomēr. 26. un 263. pār Neatvainojiet, saka priekšsādātājs, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot, vienu socialists mums joprojām ir par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 264 par pret atturas. Jūs uh, neparādījāt īsti labi. 264 vēlreiz par. Balsošanas sarakstā šķiet tas jau ir nokārtots. Jā, tā tas ir. Labi, tad skatīsim nākamo. 269. Divsimt sešdesmit septiņi atkrīt, jo trīs pārējie grozījumi priekšlikumi tika pieņemti. Uh, Tagad balsojam par 269. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Turpinam ar 270. un 271. kas ir identiski un kas atkrīt. Jo par 269. tika nobalsots un tas tika pieņemts. Mēs balsojam par 273. taisa kunga par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par 274 par pret atturas noraidīts. 275 par pret atturas noraidīts. 28 un 277, kas ir identiski pret atturas pieņemts. Divsimt astoņdesmit viens par pret atturas. Pārbaudīsim. Viena balss mums joprojām ir par daudz. S un D grupa. Tā ir. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt astoņdesmit seši. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījuma priekšlikums 288 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Balsojam par 29 un 287, kas ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. Grozījuma priekšlikums 284 atkrīt. 289 tagad par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt deviņdesmit par, pret, atturas, noraidīts. 291 par, pret, atturas noraidīts. 292 eh, par pret atturas noraidīts. Desmit deviņdesmit četri. Par.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 pārbaudīsim tomēr. 297 vēlreiz sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Divsimts deviņdesmit astoņi par paret atturas noreidīts. 31. Par 31. balsojumu tagad par, pret, atturas pieņemts. Tagad 299 par, pret, atturas pieņemts. Trīsimt viens sombras kundzes grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, paret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, paret, atturas, noraidīts.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 atturas pieņemts. Grozījuma priekšlikums 310 par pret atturas noraidīts. Grozījuma priekšlikums 311 par pret atturas pieņemts bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 311. grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Tagad 312 ar mutisko grozījumu no Stēskunga. Vai ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsojam par 312. grozītajā versijā par, pret, atturas, pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Mm, grozījums numur viens referenta grozījuma priekšlikums par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Tagad 47. Flanagan Ferreira par, pret, atturas, noraidīts. Piecdesmit divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par otro daļu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 53 par pret atturas noraidīts. Grozījuma priekšlikums 54 par pret atturas noraidīts. Grozījuma priekšlikums 49 par pret atturas noraidīts. Šķiet, ka pieņemts, bet jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. Redziet, bija labi, ka vēlreiz pārbaudējām. Tagad par 52. par pret atturas. Visdrīzāk noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Es ar snegu apsveicu. Tagad par ceturto. Par? pret atturas pieņemts. Piecdesmit astoņi tagad par pret atturas noraidīts. 57 par pret atturas noraidīts.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 67 par pret atturas. Jāpārbauda. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 65 tagad par pret atturas noraidīts. 6. Referentes grozējums par pret atturas pieņemts. 72 tagad par, pret, atturas, noraidīts. Votiamo adesso l'emendamento. Balsosim par 76. Jo viss pirms tam atkrīt. 76 tātad. Un arī par to nav jābalso, jo 302 un 303 tika noraidīti. Tagad par piekto kompromisu. Tas ir nedaudz sarežģīti. Tātad nākošais balsojums kompromiss 5 par pret pieņemts. Grozījums 84 Peterla par pret atturas pieņemts. Votiamo adesso. Tagad um, balsosim par um, 110. grozījumu. pret atturas noraidīts. Simt deviņpadsmit kolēģis Kabuto par pret atturas pieņemts. Nākošais 15 un 120 identiski par pret atturas pieņemts. Votiamo adesso l'emendamento. Tagad uh, 123 par pret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 atturas norādīts. 17 un 128 ir identiski par, pret, atturas pieņemts. 127 un 130 par, pret, atturas pieņemts. 131 par, pret, atturas, pieņemts. 132 par, pret, atturas, pieņemts. 133 par, pret, atturas pieņemts. 134. par pret atturas pieņemts. Simtu trīsdesmit piektais, šeit divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa. Par to nav jābalso. Līdz ar to grozījums numur 18. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 19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 par, pret, atturas. Liekas, ka piera, pieņemts, bet pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 143. par pret atturas noraidīts. 142. par pret atturas norādīts. 145 par pret atturas norādīts.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 149 par, pret, atturas, noraidīts. 151 par, pret, atturas, pieņemts. 152 par, pret, atturas, noraidīts.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 Nē, pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Tagad, tad, tagad balsosim elektroniskais balsojums par uh, otrā lasījuma priekšlikumu. Sākam balsot. Tātad uh, priekšlikums uh, otrajam lasījumam ar grozījumiem, par kuriem tikko esam balsojuši. Noslēdzošais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad ir uh, jāpieņem lēmums par to, vai sākam sarunas vai nē. Sākam balsot par šo jautājumu. Uh, do you have problem with the translation? Vai ir kāda problēma ar tulkojumu? Tā tad mēs balsojam par priekšlikumu Uh, sākt, uh, sākt uh, sarunas, beidzam balsot. Ok. Thank you very much. Jā, labi. Pieņemts. Lielas paldies par šo balsojumu. Un, protams, arī gribu teikt paldies mūsu referentē par um, izcilu paveikto darbu. chiamiamo il podio e dovrebbe arrivare Arias là. Only one minute of suspension for minūtes pārtraukums, lai visi varētu sagaidīt komisāru. Dear colleagues, dear colleagues, we are waiting. Kolēģi, mēs tā gaidīsim, komisāru. Mums ir plānota saruna ar viņu desmitos. Līdz to izsludināt pārtraukumu, desmit minūšu pārtraukumu. Tre. Cari colleghi. Guardate colleghi. Man ir prieks šodien komitejā sveikt arī komisāru, kas nesen uzsāca savu darbu, Danas Kaniets kungu. Viņš tieši atbildīgs par enerģētiku un klimātu pārmaiņu politiku. Mm, līdz to mums būs iespēja šodien risināt sarunu ar viņu, apmainīties ar viedokļiem, domājot un risinot kopīgi daudzos sarežģītos jautājumus, kas ir uzticēti komisāram. Un vienlaikus, protams, mēs arī runājam par lielajām starptautiskajām sarunām par klimatu pārmaiņām, Un nākošais mēnesis ir atkal nozīmīgs atskaits punkts - Limas konference. Arī plānoto, plā, jau domāt arī par Parīzes konferenci 2015. gadā. Mūsu komitejā mēs esam izskatījuši un uh, turpinām strādāt pie daudziem leģislatīvajiem priekšlikumiem. Uh, piemēram, emisiju tirdzniecības sistēmas pārskats, CO2 emisijas. Un ar arī saistītās izmaiņas ar Kyoto protokolu. Tie visi ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kas eh, šobrīd ir uzticēti komisāram. Un tie būs arī prioritārie jautājumi gan tuvāko mēnešu, gan gadu laikā. Līdz to šodien īpašs prieks uh, sveikt mūsu vidū komisāru Kaņietis kungu, un uh, es došu vārdu arī uzreiz viņam, lai viņš uzrunātu un nolasītu savus ievadvārdus. Un pēc tam būs iespēja uzdot viņam jautājumus, un viņš tiem atbildēs. Tā kā lūdzu vārds jums, godātais komisāra kungs. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti! Pirmkārt, kā komisārs, pirmo reizi viesoties jūsu vidus komitejā, es vēlos uzsvērt, kā arī uzklausīšanas laikā to es apliecināju, kā es ārkārtīgi cienu un sadarbību ar parlamentu, uh, kā iestādē un kā līdz likumdevējam piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi. Un lūk, ņemiet vērā arī, ka tieši man pirmā publiskā uzstāšanās komisāra uh, amatā ir tieši saruna ar jums parlamentām. Esmu pārliecināts, eh, ka mums ir ļoti svarīgi risināt šādu kopīgu dialogu un veidot kopīgo dialogu un iezīmēt jaunu tālāko sadarbības ceļakārti. Sadarbību, kas ir vērsta uz to, lai mēs kopīgi veidotu politiku, kas vērsta uz klimatu pārmaiņu politiku uh, efektīvu īstenošanu. Mēs redzam, ka klimata pārmaiņas ir acīm redzams, ar to saskaras iedzīvotāji, mājasemniecības un arī uzņēmējdarbība. Tādēļ mums ir skaidri jārīkojas, mēs redzam skaidri, kas notiek. Un tādēļ mums reizē ir jāspēj arī sniegt zinām cerība. Un šīs uzstādījums ir skaidrs. Mēs spējam risināt klimata pārmaiņas un ierobežot globālo sasilšanu zem diviem Celsija grādiem. Un mums tikai jāpierāda politiskā griba un drosme rīkoties tagad saskaņot un vienoti. Un tādēļ, uzņemoties šādu politisko apņemšanos arī turpmākajiem gadiem, esmu pārliecināts, ka arī kopā ar jums mēs, kā Eiropas Savienība, spēsim arī būt virzītājs spēks globālā frontē. Vēlos norādīt uz to, ka jau iepriekš valstu valdību vadītāji ir pieņēmuši šādu vēsturisko vienošanos arī par nākošo desmitgadi kas tieši paredz to, ka līdz 2030. gadam ir skaidri noteikts šis klimata pārmaiņu politiskais ietvers. Tur ir skaidri ieteikts arī tālākie uzdevumi gan Eiropas parlamentam, padomēji un a, citām iestādēm risināt a, šādu auglīgu dialogu, iesaistot arī interesētās puses. Eiropas padome un tāpēc arī mums citām iestādēm ir jāizmanto šis a, uzrāviens un jārīkos arī starptautiskā līmenī. Eiropas Savienībā ir jābūt virzītājs spēkam šajā ambiciozajā arī klimata pārmaiņu politikas virzībā, gan starp dalībvalstīm, gan arī starptautiskā mērogā, virzoties uz Parīzes konferenci 2015. gadā. Mēs vēlamies tiešām, lai mēs efektīvi īstenot arī 2030. gada mērķus un nodrošināt efektīvu šo ietvaru īstenošanu. Tas prasa, lai mēs pār, nodrošināt šo pārēju uz tiešām zema oglekļa ekonomiku un vienlaiks nodrošināt ar ekonomisku izaugsmi. 2030. gada ietvers ir jāsaprot kā konkrēta darbība kopums, konkrētas rīcības. Un tas, kā ir paredz uzlabot uh, energoefektivitāti, samazināt CO2 un siltumnīcas gāzes efekt, uh, efektu gāzes un nodrošināt arī uh, atjaunomo energoresursu pieaugumu. Jautājums ir, kādā veidā visu to labāk nodrošināt. 2030. gada ietvarā ir iekļauts svarīgas idejas, un es šodien par tām arī vēlētos arī runāt, tātad šis virziens, ko ir uzstādījusi Eiropā doma. Um, samazināms tātad siltumnīca efektu gāzēm vismaz par 40% kopumā un visam ETS sektoru iekļautām gāzēm 43% sagadījums un tie, kas ir ārpus ETS sektora, samazinās par 30%. Um, nu, mēs skatāmies tālāk atjaunam energoresursu vismaz 27% pieaugums līdz 2030. gadam. Tie skaidri mērķi, kas uzliek arī skaidru signālu, pauž skaidru signālu ekonomikas sektoram, kā viņi var investēt un kā tālāk mēs veidosim kopēju Eiropas pieeju. Par energoefektivitāti tiesa. Mēs, protams, cerējām šeit tādu ambiciozāku vienošanos. Komisija noteica 30%. Prezident, priekšsādātājs Junkers un es drīzāk gribēju panākt saistošu mērķi, nevis indikatīvu mērķi. Bet nu labi, šobrīd ir šī realitāte un tagad ir iekļaut arī pārskata klauzulā, paturot prātā iespējams tomēr 30%. Un tad, ja mēs vēlētos tomēr panākt, ka mūsu ambiciozais mērķis tiek īstenots bet vēlos tā pievērsties dažādiem atsevišķiem elementiem. Tātad 40% tas ir lielais mērķis, un mēs uzskatām, ka to mēs varēsim panākt tieši Eiropas Savienības ietvaros, līdz ka to mums nav jāizmanto starptautiskie šie emisiju kredīti, un arī investīcijas paliek Eiropas Savienībā. Tāpēc es arī apsveicu to, ka ir skaidri noteikts arī mērķi ārpus ETS sektoram. Un tas ir noteikts arī nacionālā mērogā, katrs dalībvalsts to var attiecīgi pielāgot, un robežās no 0 līdz 40% kopējā Eiropas Savienībā, protams, paturot šo 30% mērķi. Vienlaikus te ir atstāta, zinām, elastība dalībvalstīm, un mums tomēr jābūt ar ārkārtīgi uzmanīgiem, lai nodrošinātu viskopējo sistēmas saliedētību. Es vēlos arī uzsvērt, ka es atzinīgi vērtēju tālākos instrumentus. Pirmkārt, izstrādāts NER 400 instruments, un otrkārt, īpašā elastībā valstīm ar zemākiem ienākumiem. Tas paredz, ka 700 miljoni ETS līdzekļu tiek izmantot tieši, lai modernizētu līdzinās energosistēmas un izveidotu lielāku energoefektivitātes rādītājus un skaidri stimulētu arī inovācijas enerģētikas sektorā un rūpniecībā. Tāpēc tas arī, arī uh, uzskat, ka tieši jāpanāk, lai ETS darbotos kā pamats stūrakmens uh, sekmīgai klimata pārmaiņu politikai. Tādēļ ir jāizveido, lai šī sistēma būtu neitrālā, izmaksuņā efektīvā un tiešām nodrošināt nepieciešamās investīcijas zemāk loglīga ekonomikā. Šāda labi funkcionējoša ETS sistēma tieši sekmēs arī vienot enerģētikas tirgu un veicinās arī atjaunumu energoresursu aktīvāku izmantošanu. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, ir tiešām jāpanāk, ka iekšējais enerģētikas tirgus ir realitāte un ka mēs panākam uzstādītos mērķus, kas būtu 10% eh, eh, elektrības starpsavienojumu mērķis 2020. gadam un pat 15% līdz 30. gadam, kā to ierosinās komisija. Un, protams, visiem ir zināms, ka starpsavienojumu mērķis uzlabotu energo piegādes drošību un arī eh, tālāku tirgus integrāciju. Vienlaikus tas ir veicinātu Uh, atjaunumu energus lielāku sadaļu uh, kopēja ele uh, elektrības kokteili ir piedāvājuma grozā. Un tas mums kopējās interesēs. Godāti deputāti, es vēlos tieši vērsties pie jums un runāt tālāk par jaunajiem instrumentiem - tirgus stabilitātes rezerve. Es domāju, ka mūsu darbs kopīgi nodrošināja šādu instrumentu pieņemšanu, izstrādi un nodrošināt tādu lielāku izturību Eiropas uh, emisiju tirdzniecības sistēmām. Lai mēs nodrošinātu, ka pilnībā piemērojam Eiropas saimnības darbības līgumus un katrs ievēro savas kompetences. Ir bijuši, protams, tāds interesants arī diskusijas par to, kādā veidā vislabāk izmantot tirgu stabilējošo rezervi. Pirmkārt, ir iespējas vai to uzreiz iespējams saulēcīgāk uzsakt, vai arī norašu to, ka 900 miljoni, tikt, kas ir atlikt uz programmas beigām, tikt pārcelt uz rezervi uzreiz. Nu, mēs redzam, ka parlaments un padome šā gadījumā nebūtu pretim šādām iespējamām arī finansējuma izmaiņām. Es domāju, ka līdz ar to mums izdosies arī nākošā gada uh, pirmās uh, ceturksnī arī izdosies šāds pārmaiņas ieviest. Un tādēļ mēs, protams, pēc vienošanās varēsim piedāvāt no komisijas puses jaunu leģistīvo priekšlikumu, kādā veidā nodrošināt Eiropas oglekļa tirgus reformu arī jau periodam pēc 20. gadam. Tas, protams, ir ambiciozs laika grafiks, un te būtu ļoti svarīgi nodrošināt, lai arī tirgum būtu skaidra uzticēšanās arī tirgus uh, noteikumiem pēc 20. gada. Arī šeit, kur mēs runājam par oglekļa pārnesi. Un tāpēc nepieciešams ir skaidrs tirgus stabilitātes rezerves izstrāde. Par vēl tālāko likumdošanu. Es tieši vēlētos arī pievērsties ietekmes novērtējumam un runāt par šādiem elementiem. Uh, lielāka elastība, arī E, integrējot zemi un lauks, laukus un arī mežu nozari e, klimata pārmaiņu mīkstināšanas ietverā. Tāpat arī paredzot arī, ka mēs nodrošinām labus priekšlikumus arī turpmāk un iekļām tos komisijas darba programmā. Par energoefektivitāti. Mēs uzskatām, ka šis jautājums vēl būs jārisina Eiropas padomē, lai noteikti skaidrs prioritāros sektors, kur var noteikt nozīmīgi energoefektivitātes ieguvumus. Uh, par atjaunojumu energoresursiem. Te mums būs jāpiedāvā vēl atbalsta mehānismi, lai tiešām panāk, ka tiek nodrošināts 27% mērķis. Tālāk, mums jādomā arī par caurskatāmu un uzticamu pārvaldības sistēmu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu šādu skaidru ziņošanas mehānismu un nepieaugstinātu vienlaikus administratīvās izmaksas. Papildus, kā mēs skatīsim tālāk, kā varam uzlabot visus nosacījumus oglekļu uztverē un uzglabāšanai. CCS. Šis ir tiešām uzdevums tehnoloģiju ziņā, un mums jāpanāk, ka mēs visāmies vispār uz ekonomiku brīvu no oglekļa līdz 2100. gadam. Visbeidzot, mēs runāsim arī par transportu nozares, sauzemes transportu, kā panākam, kā iesaistot visas puses, veidojam konferenci un skatāmies, kas ir izdevies un kur vēl varam uzlabot situāciju līdz 20. gadam. Es būtu pateicīgs arī par jūsu idejām un aktīvu līdzdalību. Tāpat arī skatot lietas kopumā, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi dzirdēt visu interesēto pušu viedokļus. Klimata politikas iesekme e, un izdošanās ir tieši atkarīga arī no ekonomikas e, pareizas e, skaņošanas. Tieši tādēļ esmu pārliecināts, ka šī nozara spēja arī piedāt jaunas darba vietas un ekonomisko izaugsmu. Tādēļ plānotajā jaunajā uh, izaugsmes darba vietu un investīciju paketē komisija tieši jāuzsver, komisija nāks klājā to tuvāku nedēļu laikā, tieši arī enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas lomu. Domājot šeit gan par um, jauniem energoresursiem un kāpināt energoefektivitāti. Tādēļ es arī sadarbībā ar komisijas vicepriekšādāju Katainēnu tieši strādāju pie šiem jautājumiem, lai skaidri uzsvērtu arī energosektoru lomu šajā 300 miljardu uh, paketes uh, kopumā. Un te kopā arī vispriekšsēdājs Šefkovičs mēs tiešām esam uzsākuši jau darbu, norādo arī klimata pārmaiņu, klimata rīcības mm, paketes būtisko lomu. Godātie deputāti, vēlos tā pievērsties starptautiskajām sarunām. Mūsu plāns un rīcība 2030. gadam šis ietvers ir, protams, arī kā virzītājs spēks starptautiskajām sarunām. Mums Eiropas sanībai ir jāsniedz paraugs citiem klimata pārmaiņu politikas jomā. Mums jāpanāk arī citi starptautiskie lielie spēlētāji arī nodefinē savu lomu. Un tādēļ, virzoties uz Parīzes konferenci, mm, pirmkārt šis atskaits mums būs Limas konference. Tādēļ būtu ļoti svarīgi, ka mēs panākam globālu saistošu līgumu, nolīgumu Parīzē. Un tādēļ, virzoties uz šo Parīzes nolīgumu, es kopā arī ar šīs komitejas priekšsādātāju mēs dosimies uz Limu un es vēlētos dzirdēt arī, protams, jūsu viedokli un panākt to, ka Eiropas Savienība runā vienā valstī. Tādēļ šī klimata konference Limā ir jāvirza uz šādiem trim rezultātiem. Pirmkārt, mums ir jānodrošina, ka visi starptautiskie partneri atklāja arī savus plānus par uh, siltumizefektu gāzu samazinājumu, un tas ir jāpasaka, ko viņi plāno darīt līdz 2015. gada martam. Tālāk, ir jāveido starptautiskās sarunas, atkal virzoties Parīzes konferenci, lai izanalizētu arī atbilstību un konkrēto valstu uh, mērķus un jau arī īstenoto piepūli. Tikai tādā veidā mēs nodrošināsim, ka ievērojam augsto mērķi un šo nepieļaujamu temperatūru pieaugumu par diviem grādiem. Neaugstāku kā divi grādi. Otkārt, mums ir jādara viss, lai arī uzlabotu uh, to, ka uh, tiešām samazinām šīs nevēlamās klimata pārmaiņu seks līdz 2020. gadam lai arī pirmklāt saprastu, ka 2015. gada nolīgums pat nestāsies valsts spēkā līdz 20. gadam. Treškārt, mums ir jāstrādā arī pie jau jaunā iespējamā 2015. gada nolīguma tekstam. Lima šajā gadījumā būs nozīmīgs atsvērienu punkts, virzoties uz tālāk jau ANO uh, fórumu klimata pārmaiņu politiku jomā. Un tādēļ mēs savus, vizoties Limas konferences, šajā gadījumā veicam koordināciju arī ar uh, Federiku Morgerīnas kundzi, mūsu ārlietu sektoru vadītāju, 5. novembrī. Mums jau bija arī pirmā sanāksme, virzoties šo arī Limas konferenci, mobilizējot arī visu diplomātiskos spēkus. Savādāk šis nav iespējams vispār. Un tad ir jāpanāk, ka 2030. gada ietvers tiešām panāk, ka Eiropas saimnība ir vizītājs. Eiropas Savienība, protams, atbild šobrīd tikai par 10% no globālām emisijām. Un tādēļ ļoti svarīgi, ka arī viss cits lielās ekonomikas aktīvi iesaistās un sniedz savu ieguldījumu jau un atklāja to līdz 2015. gada, 15. gada pirmajam sek, semestrim. Tālāk, mums jādomā vispār par kopējiem centieniem klimata pārmaiņu politikas ziņām saprotu arī, protams, kāda ir arī varbūt pārējoša ietekme uz ekonomikām, ģeopolitisko um, pasaules situāciju. Un tādēļ jau arī novembrī otrajā plenāsesijā, es domāju, jums varēšu piedāvāt savu arī jaunu ieguldījumu jūsu plenāsesijas debatēs. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies, un mums jāpanāk, ka klimata pārmaiņa ir viena no pašām lielākām globālajām prioritātēm. Šis jautājums kļūst ar vien nozīmīgāks, un tādēļ sadarbībā ar saviem kolēģiem, komisāriem un arī priekšsēdētāju vietniekiem. Mēs strādāsim tieši, lai uzsvērtu klimata pārmaiņu politiku kā vienu no augstākajām prioritātēm. Mums jāpanāk arī starptautiskie partneri piedāvā savu piedāvājumu un vienlaikus skaidri jāskaidro šī politikas pavērtās iespējas mūsu uh, ekonomikas nozarei, arī piedāvāt jaunas uh, pieejas jauniem tirgiem. Te mēs runājam arī par jauniem oglekļu tirgiem eh, Ķīnu, kas ir arī sākusi savu paralēlo emisiju tirdzniecības sistēmu. Mums ir jāpanāk tas, ko mēs vēl dojam šodien, ir reizē arī cieši ieguldījums energo savienības, eh, Eiropas savienības mērogā veidināšana. Un vienlaikus tas iekļaus kopējā Eiropas ekonomikas izaugsmas darbvietu eh, pēcināšanas politikā. Mums ir jārīkojas, uh, Un jāsaprot, ka ekonomiskā izaugsme un klimata pārmaiņu politika iet roku rokā. Paldies! Grazie, komisārio, par eh, questo discorso. In... Paldies jums, konētais komisāra kungs, eh, par šo uzrunu. Un eh, tagad uzsāksim debats. Un es domāju, mēs apkoposim pirmkārt koordinātoru jautājumus, kas pārstāv visas politiskās grupas un tad um, es došu atbildi, iespējams atbildēt. Un tā turpināsim ar otro sarunu jautājumu raundu loku, dodot iespēju uzdot jebkuram deputātam jautājumu jums. Deputātiem lūgums izteikties neilgākā divas minūtes, lai visiem būtu iespēja godīgi izteikties. Un tad sāksim tāds patīk. Belēt kungs, lūdzu. Uh, Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs. Labrīt. Un sirsnīgi apsveicu ar jūsu iecelšanām tā. Mēs uzskatām visi esam viensprātis, ka esat atbildīgs par izšķiroši svarīgu portfeli, gan darba tirgumu, gan nodarbinātības politikai, klimata pārmaiņām, enerģētikai, alternatīviem energoresursiem. E, tas viss ļoti rūpīgi jāskata šī portfeļa ietvaros, un mēs to ļoti atbalstām. Man ir daži jautājumi, kas būs konkrēti, un es ceru iekļauties arī uh, ierosinātajā laika grafikā. Runājot par uh, padomu secinājumiem, kas uh, pieņemti pirms divām nedēļām. Padoms ambīcijas eh, tagad ir nedaudz mērenas, eh, salīdzinot ar EP pozīciju, un es ceru, ka jūs eh, turpināsiet uzturēt ambīciju līmeni, runājot par emisiju līmeni un pārskatīšanas klauzulu. Kā tas notiks konkrēti? Jūs varētu pastāstīt kā jūs sasniegsiet 30% mērķi, runājot par energoefektivitāti, kas ir minimāls mērķis. Otrakārt, COP konference Līmā un Parīzē. Mēs atbalstām, ko jūs teicāt šajā sakrā, bet ko jūs sagaidāt kā minimālu iznākumu? Ne tik ļoti par Līmu runājot, bet vairāk par Parīzi. Un tīpaši, kas notiek, ja netiks panākta vienošanās? Kāds ir rezerves plāns? Vai mums ir atkāpšanās pozīcija pēc Parīzes? Tad treškārt ļoti pateikami, ka jūs atbalstāt ETS reformu, tirgus stabilitāti, rezerves, tas ļoti ambiciozi. Jūs eh, teicāt, ka pavasarī pirms vasaras jūs jau vēlētos risinājumu. Jūs cerat uz labām sarunām ar padomi, bet bet um, lieta tāda, uh, ka jums ir um, problēmas runājot ar industriju, un jūs pasludinājāt, um, ka komisija būs dažas svarīgas iniciatīvas runājot par uh, CO2 noplūžu risku pēc 2020. Uh, gada tīpaši. Mūs interesē šeit labs, plašs kompromiss horizontāls kompromiss, tas skar ne tikai NV komiteju, bet visu palātu. Lūdzu, nākamais runātais. Grūts kungs, paldies. Komisāri kungs, ļoti priecājamies jūs šeit sveikt pirmajā viedokļa apmaiņas reizē komisijā komitejā mēs runāsim par uh, Līmas uh, konferenci, tā sagatavos uh, Parīzes darbu, un es ceru, ka padomē vairāk tiks par to diskutēts. Mēs esam pieņēmuši mūsu rezolūciju, un pat ar ITRE komiteju ļoti harmoniski to pieņēmām. Es domāju, ka tas ir tāds spēcīgs signāls. Bet kā jūs pārliecināsiet padomi, ka ir nepieciešams plāns, lai. Uh, radītu sabiedrības uzmanību, ka mums Parīzē ir kas jāsasniedz. Es šādu attīstību vēl neredzu. Ja mēs raugamies uz padomu un tās attieksmi pret klimata pakotni, tad viņu lab, viņi labprāt gribētu parlamentu nemaz neuzklausīt. Un man liekas, ka nu, attīst, attīstība nav neko laba. Ivo Belets tikko par MSA runāja un teica, vai jautāja, vai mēs pirms vasaras vēl ko sasniegs, sasniegsim. Nu, es ceru, ka viņš cerēja uz nākošās vasaras risinājumu, nevis 16. un 17. gada risinājumu. Un jūs uzklausīšanā jūs arī teicāt, ka, ja parlaments to vēlas, tad mēs varam arī agrāku tādu spēkā stāšanās datumu no, uh, nosaukt. Tad jūs runājāt par oglekļa uzkrāšanas. Uh, un um, šo problēmu sarakstu. Es domāju, ka mums nevajadzētu šo jautājumu kombinēt ar citiem. Jā, labi. Man liekas, ka mm, tas ir jāskata atšķirīgi. Lēmums tika pieņemts uh, samērā uh, Uh, tādā balsojumā ir um, ļoti pārliecinošā. 14 eiro maksā Eiropas uh, Savienība. As, um, rūpniecība arī uh, privātie patērētāji vai uh, tāda cena būtu jāuztver, ja mēs uh, MSA vienošanos panākam vai um, tas tiks turpināts. Um, tagad par oglekļu uzkrāšanas iespējām. Vai jūs patiešām nopietni grib, gribat diskusijas? Uh, uh, turpināt attiecībā uz spēkstacijām, es domāju, ka oglekļa uzkrāšanas un uztveršanas uh, tehnoloģijas uh, tur jāpielieto, kur nav citu uh, alternatīvu, piemēram, cementu rūpniecībā un uh, citās. Mēs vēlamies, lai šīs rūpniecības nozars paliek Eiropā, lai. Um, tās, šīs rūpniecības netiek pārnestas uz uh, citiem pasaules reģioniem, bet vai mēs uh, tik daudz enerģijas patērēsim un neizvērtētu un nenobriedoši uh, tehnoloģiju uzspiežam spēkstacijām, vai tas būs tas, uh, kā politika, ko jūs turpināsiet nākošo piecu gadu laikā, varbūt jūs precīzāk varētu paskaidrot jūsu nostāju. Paldies, un tagad tā kā ir vārdām Gerlingas kundze. Paldies. Labi, lūdzam, komisāra kungs. Es vēlos pajautāt par darba programmu. Saprotu, jūs pirms nedēļas uzsākāt darbu, bet jums jāsaprot, ka mēs šeit komitejā ar nepacietību gaidām, ko, kādas būs jūsu prioritātes. Un, e, iespējams, vēl svarīgāk e, nesen e, nu, Timerman kunga ienāca vēstule. Un šai sakrā mūs īpaši interesē, kas uh, tiks izņemts no jūsu darba programmas. Jūs jau nedaudz uh, minējāt jūsu prioritātes. Es uh, ceru, ka jūs konsultēsieties ar parlamentu pirms kaut ko izņemt. Nu, tīpaši runājot par projektiem, pie kuriem parlamentā jau tiek strādāts. Kas mūs īpaši interesē ir gaisa kvalitāte un nacionālie izmešu standarti. Un tad arī jaunā atkritumu apsaimniekošanas pakotne. Tas viss tika pieminēts vēstulē kā potenciāli izņēmami punkti. Man, man interesē, kāda ir jūsu nostāja šeit un kad jūs atgriezīsieties ar uh, atjaunoto mm, darba programmu, par kuru mēs varēsim diskutēt. Paldies! Un tagad Alde vārdā Torvalda kungs. Paldies priekšsēdētājiem un Lepni lūdzam komitejā Kaņieta kungs. Jūs teicāt, decembrī dosieties uz Limu, Limas samitu. Vai jūs tikāt apstiprināts, ka galvenais sārunu vedējs šajā procesā ir no Eiropas Savienības, vai jūs to sarunājāt ar Šefčoviču kungu? Jūs uh, gatavosiet, brūģēsiet šo ceļu uz Parīzi, runājot par klimata politiku. Praktiski jūsu telefona numuru mūsu partneri saņems sarunu laikā, un jūs būsiet šī kontaktpersona, ar kuru viņiem būs darīšanas. Jūs jau izteicāties par eh, saistošiem mērķiem bet, eh, bet vēlreiz varbūt par jūsu plānu līdz Parīzī. Paldies, govārdā. Listiebaums kungs. Paldies, Kaņets kungs. Jūs Daudz runājāt par eh, pēdējos padomus secinājumiem, bet mazāk par jūsu priekšlikumiem. Nu, ja neskaita tikai tādas uh, eh, vispārējais mērķus. Bet jūs teicāt, ka mm, jūs varētu būt uh, ambiciozāki, jo klimata pārmaiņu politikā nav pieļaujams nekādas kavēšanās. Nu, vismaz uh, jūs nekad uh, to nesat uh, uzsvērs. Es ceru, ka jūs arī tam ticat. Eiropas Savienībā jābūt vadošai Limā vai Parīzē, bet Eiropas Savienība ne, nevienmēr ir runājusi vienā balsī, tas būtu kas jauns. Un es ceru, ka jūs varēsiet arī vairāk ko man pateikt par sāruna vešanas virzienu, energoefektivitāti, atjaunīgās enerģijas šeit eh, jūs atbalstīs, lai sasniegtu 27% mērķi. Arī sistēmas uzticam eh, pārvaldīšanu. Jūs vēlties mūsu idejas uzklausīt, bet kādi tad ir jūsu konkrētie priekšlikumi, lai sasniegtu šos mērķus? Ko jūs piedāvājat, lai sasniegtu ilgtspējīgu ekonomiku, radītu darba vietas un uh, apkarotu klimatu pārmaiņas? Paldies! Tagad uh, no zaļiem pārstāvis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un labrīt, komisāra Kaņģēte. Prieks, ka mums ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Es vēlos uh, atkārtot Nīla jautājumu, kas ir mans kolēģis uh, Aldē. Kas ir svarīgi ir nozīmēt vienu persona, kas ir atbildīga par klimata politiku. Nevar būt tā, ka jūs esat šī persona Līmā un tad uh, Šefčovičs kungs Parīzē un tad Timermana kungs vēl kaut kur. Mums ir nepieciešama viena seja un uh, man interesē, kas būs šis cilvēks. Te ir nepieciešams rīkoties ļoti konsekventi. Lūdzu, atbildiet uz šo jautājumu. Tagad uh, turpinot ar 2030. Uh, gada pakotni un mērķiem un secinājumiem. Vispirms uh, te var būt liela problēma, ja padome vienbalsīgi mm, pieņem savus secinājumus, tā ir viena lieta, bet runājot par likumdošanu, mums ir koplēmuma procedūra un padomei ir kvalificētā vairākuma procedūra, bet Eh, tur viens teikums, eh, kas mūs satrauc. Un man interesē, ko jūs par to domājat. Padome paturēs visus um, ietver elementus. Uh, Tad paturēs uh, tiesības uh, pārskatīt visus uh, ietver elementus. Un šo teikumu varētu interpretēt tā, ka padome neļaus eh, jums neko mainīt ETS eh, e eh, nolīgumā. Un praktiski mēs runājam par minimālo kopsaucēju un veto, padomas veto tiesībām. Junkera kungs savukārt apsolīja saistošus mērķus pie energoefektivitātes, saistošos. Un es ļoti ceru, ka komisija nāks klājā ar priekšlikumiem uh, kas būs saistoši, jo minimālais uh, kopsaucējs no padomis mums nav pieņemams šeit. Un uh, pēdējais jautājums par kompensāciju fondu un opciju uh, par brīvo piešķīrumu energoražotājiem Eiropas Savienībā. Kā garantēsiet ka nedubultosies subsīdijas spēkstacijām, ja mums būs brīvais piešķērums enerģētikas sektoram, un ja tās būs ogles, ja spēkstācijas saņems uh, līdzekļus, tad subsīdijas dubultosies. Kā komisija garantēs, ka ogļu pārstrādes rūpnīcas nesaņems šos papildu līdzekļus? Paldies! Uh, Un tagad eh, FDD vārdā Pedičīnī kungs. Allora, Jonā, un... Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Gribu uzdot jautājumu komisāru kungam. Tas ir jautājums par jauno programmu komisijai, tās darbam. 2,3 miljārdi eiro tiks izlietoti attīstībai transporta un enerģijas jomā. 5,8 miljārdi e, tiks izmantot energotīklu izveidai. Un pirmie 34 pētījumi jau uh, tika veikti. To kopējās izmaksas ir 5 miljoni eiro. Vēl viena ir plānota, kas uh, maksās 10 miljonus. Kādēļ tādas izmaksas un kādēļ tik daudz pētījumu? Un lai viss projekts varētu finansēt, mums ir nepieciešama 70 miljardi līdz 2020. gadam, bet uh, kādas privātās investīcijas um, tiek plānotas piesaistīt? Paldies! Paldies visiem kolēģiem! par šiem pirmiem jautājumiem. Es došu vārdu komisāram, lai mēs uzklausītu arī atbildes. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Vispirms um, atbildēšu uz jautājumu, kas izskanēja vairāk kārt Eh, no Torvalda kunga, no Ekarta kunga eh, par to, kas būs šī atbildīgā persona klimata samitos. Jūs eh, zināt, ka vicepriekšsēdētājiem ir viena kompetence noteikt, kurš starptautiski pārstāvēs komisiju vai padomi. Vai arī kurš tiks sūtīts uzstāties parlamentam tā ir vicepriekšsēdētāja kompetence. Tagad viņam ir šī kompetence. Komisāriem tas jāsaskaņo ar vicepriekšsēdētāju, kas eh, vada un koordinē. Mums ir jāpieņem šis lēmums. Mēs izlēmām, ka es būšu atbildīgais pārstāvis Limā. Es būšu tātad šī atbildīgā persona. Bet eh, mēs izmantosim visus kontaktus, eh, visa veida diplomātiskos kontaktus. Mēs iesaistīsim arī ANO. Šis ir milzīgs uzdevums, tāpēc Mogherini atbalsts ir ļoti nepieciešams. Praktiski Ar 40 valstīm mēs sadarbojamies, kur eh, darbojas komisijas delegācijas, mēs ar tām kontaktējāmies, mēs eh, pētam saistību līmeni, mēs cenšamies saprast, ko tās grib eh, Limā un Parīzē sasniegt. Mēs sadarbojamies arī ar turpmāko prezidentūru draugiem, ar vēstniecībām, ar komandām, piemēram, kas Francijā nodarbojas ar klimata politikas veidošanu, kas ļoti ceru, ka tas arī darbosies. Mēs sagaidām uh, labus sasniegums Parīzē. Daudzi, daudzi cilvēki tur tiek gaidīti. Es gatavošos uh, šim pasākumam un es centīšos, lai Parīzē tiktu parakstīts nolīgums uh, ar saistošiem mērķiem. Es būšu arī uh, Limā. Es eh, koordinēšu kontaktus, un tad tiks pieņemts lēmums par eh, pārstāvību Parīzē. Bet mums ir šis pakāpenisks eh, process. Mēs um, tagad esam noteiktā fāzē, un mēs ejam uz priekšu. Pagaidām es būšu mūsu kontakts Limā. Ja būs nepieciešami papildu uh, pūliņi, papildu kolēģi. Mēs par to runāsim ar Mogrīnī un um, attiecīgi lēmumi tiks pieņemti. Nākamais jautājums. Beletkunga jautājums par oglekļu noplūdi kas ir svarīgs jautājums, kas izskanēja arī vairāk kārt. Padome runā par brīvo piešķērumu. Šie brīži pasākumi tiks turpināti, bet uh, ne tikai tās ir paredzēts noplūžu apkarošanā. Uh, brīvais piešķērums pagaidām uh, nozīmē neskaidrību mūsu rūpniecībai, bet tas nozīmē arī daudz uh, lielu darbu, lai sagatavotu likumdošanas priekšlikumu. Mums ir arī līmeņa atzīmes, ar kurām jāstrādā, mums jāattīsta šī ideja tālāk. Mums ir nepieciešams uh, efektīvas iekārtas, uh, kas uh, nesaražos tik daudzus izmešus. Tas viss ir jānostiprina likumdošanā, dialogā ar parlamentu. Tad cik tālu mēs varam pavirzīties uz priekšu pie šīs likumdošanas? Protams, uh, gribat, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Bet Eh, mēs nevaram eh, piesaistīt tirgu stabilitātes lēmumu oglekļa noplūdes lēmumam. Vispirms eh, jau tāpēc, ka pirmais lēmums ir daudz tālāk pārvirzījies, un mēs vēlamies pēc iespējas ambiciozāku kompromisu, mēs iesim šajā virzienā, kaut arī tas nebūs vienkārši. Padomē. Cilvēki uzskata, ka tas būs ļoti sarežģītas sarunas. Nec komisijai, nec parlamentam uh, būs viss, ko mēs būtu gribējuši, bet mēs varēsim doties uz pareizi ar ambiciozu priekšlikumu. Tā es domāju. Matijas Grotē teica. Mm, par um, uzdevēju jautājumu par mūsu misiju Mēs vēlamies izmantot uh, alternatīvas energoresursus, vēlamies būt vadoši pasaulē. Mm. Mēs jau esam līderis uh, ele elektroenerģijas uh, ražošanā šobrīd. Bet kāda problēma mums ir ar alternatīviem energoresursiem? Mums ir iekšējais enerģētikas tirgus, mums ir arī slēgti nacionālie tirgi ar pārobežu darījumu problēmām. Mums ir tīkli, kas nav inteliģenti, mums ir noteikumi, kas nav caurskatāmi un skaidri. Tātad, lai mums būtu ambiciozi mērķi attiecībā uz alternatīvajiem energoresursiem, mums ir nepieciešams iekšējais uh, elektroenerģijas tirgus. Tas ir iekšējais enerģētikas tirgus. Un, ja tas mums būs, tad mums uzlabosies arī kapacitātes dienvidos un ziemeļos, un Eiropas Savienībā vispār. Mums būs daudz plašākas iespējas. Tā pagadām ir viena problēma. Tātad Tad ar enerģētikas drošības problēmu pastāv piegāžu daudzveidošana, resursu daudzveidošana. Daudzās valstīs kapacitātes samazināsies kodola enerģijas neizmantošanas dēļ, un tas ir jāņem vērā. Mēs um, strādājam pie daudziem projektiem šobrīd, pie Junkera priekšlikuma uh, par šiem 300 miljardiem. Mēs šonedēļ sāksim gatavot nākamo komisijas darba programmu. Šonedēļ mēs sākam, pagadām mēs pārskatām. Uh, Mēs esam šajā procesā. Es nevaru pagaidām jums atbildēt, jo mēs skatām visus priekšlikumus, kas ir uz galda. Mēs vērtējam iespējas, kā uzlabot pagātnes, um, kā izlabot pagātnes kļūdas, un um, Daudzi priekšlikumi ir piesaistīti 2013. gada pakotnei un energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanai. Pārskatīšanas kontekstā komisija joprojām vēlas būt ambiciozāka. Ambīciju līmenis piesaistīts pūliņu līmenim klimata pārmaiņu apkarošanā. Jābūt ambicioziem Parīzē. Ja mums būs šis ambīciju līmenis, tad eh, arī energoefektivitātes jomā mums būs iespējams labs progress. Arī ar padomu secinājumiem mēs šeit labi eh, varam strādāt. Komisija uzskata, ka līgumā skaidri atrunāts uh, kāds vairākums nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Padome uh, vēlas konsensu šajā jautājumā, jo tas ir svarīgs jautājums klimata pārmaiņas, mm, bet arī rūpniecībai jābūt konkurētspējīgai modernajā uh, pasaulē. Tātad koncepts ir svarīgs, bet kvalificēts vairākums ir atrunāts līgumā atrunāts likumdošanā, un um, padomē tas jāpiekrīt. Padomē tam jāpiekrīt. Konsensam, protams, te ir vieta, bet uh, līgumā teiktais uh, nav atcelts, un uh, neviens nevar mums traucēt būt vēl ambiciozākiem. Uh, Padomu un ministri var teikt eh, savu viedokli, bet parlamentam arī ir savs viedoklis, un eh, komisija eh, cerēs, cerams, varēs. Um, samierināt abas šīs puses. Mēs gal galā visi esam vienā komandā un mums ir vajadzīga skaidra stratēģija. Ar šo komiteju es arī turpmāk uzturēšu ļoti ciešu dialogu. Mani pārsteidza Koristī kunga jautājums. Tātad tiešām esmu pārsteigts par jūsu jautājumu. Jo jūs domājat, vai es um, arī domāju, ka klimata pārmaiņas nav uh, neatbilst realitātei? Nu, es nedomāju, ka es esmu kaut ko teicis uh, šādā virzienā. Es esmu bijis uh, Varšavā, Dohā. Un, ja jūs paraudzīsieties uz to, kas ir darīts, tad jūs sapratīsiet, ka esmu politiķis, kas tic, ka klimata pārmaiņas ir realitāte. Un ka uh, tā izmaiņa iemesls ir cilvēka darbība, un mums ir iespēja veikt zināmas izmaiņas. Mēs varam koreģēt tās kļūdas, kuras esam pielaiduši, un rūpēties par to, lai nākotnē tas mazāk maksātu. Tātad klimata pārmaiņa e, ir attīstības iespējas radīt darba vietas, attīstīt tehnoloģijas, e, zaļā izaugsme, ekoloģiskās rūpniecības e, nozars, tās visas ir iespējas. Uh, Kopš esmu bijis uh, vides uh, ministrs, esmu strādājis uh, zaļās izaugsmas tā sauktajā grupā un ticam tam, ka šīs zaļās tehnoloģijas var radīt darba vietas. Šādā izpratnē turpināšu darboties, cienītās dāmas, godātie kungi. Es gribēju jums parādīt, ka es gribu ambiciozi e, darboties e, programmas 2030 ietveros, lai Limā mēs e, sasniegtu um, ambiciozus mērķus. Jūs jautājat, ko komisija vēlas sasniegt Limā? Nu, tā tāda sistēma, kas nodrošinātu to, ka visas um, dalība valstis uh, ievēro samazināšanas uh, mērķus līdz un nosaka tos līdz 2015. gada pirmajam kvartālam, lai varētu pārbaudīt arī to, cik tālu ambiciozi šie mērķi ir formulēti. Tad to apkoposim un tad redzēsim, vai mēs eh, esam spējīgi temperatūras pieaugumu samazināt divu grādu apmērā, vai tas pietiek vai nē. Un, ja tas nav pietiekami, tad Parīzē ir jāveic papildus soļi. Mēs arī gribētu tādu ļoti skaidru priekšstatu ietvertu tekstā, nu vismaz attiecībā uz sarunu vešanas pamatpīlāriem, ko redzēsim Parīzē, lai mēs varētu sagatavoties. Nu, tas ir tas, ko mēs iedāvojam. Iedomājamies, kā varētu strādāt Limā un Parīzē. Mēs vēlamies, lai visas valstis iesniegt savus um, mērķus, um, iesaistītos finansējumu jautājumu risināšanā, lai uh, tie būtu saprātīgi, bet, nu, katrā gadījumā mums jārīkojas soli pa soli. Un vēl tagad, jau tagad nav jānorāda uz uh, sasniegto vai nē. Lima ir viens uh, posms, dodoties uz Parīzi, šis uh, solis ir jāspēr, lai Parīzē mēs sniegtu sasniegt op, a, uh, obligātus mērķus, bet viena a, uh, lieta ir pilnīgi skaidra. Atbilstošais ziņojums arī ir ļoti skaidri formulēts. Tas ir ziņojums, kas arī ir uh, iesaistīs ES uh, un ES ir sniegus finansējumu, algos lietpratējus. Tas nozīmē, ka tas tiešām ir ļoti skaidrs un liels uh, ziņojums un visiem politiķiem, kas uh, pieņem lēmums visā pasaulē, tas ir nosūtīts. Tagad mums ir jādarbojas un mēs aktīvi rīkosimies, lai mēs sasniegtu rezultātus, kas atbilst mūsu vēlmēm, sagaidu labu sadarbību ar parlamentu, parlamentu komitejām, kas uh, dosies uz uh, Limu, gan priekšsādātājs, gan arī 12 delegāciju uh, deputāti cer uz konstruktīvu viedokļa apmaiņu. Parlaments ir izteicis viedokli par darbu Limā, ir skaidrs, kā parlaments vēlas rīkoties, un es balstīšos uz šo sadarbību. Paldies! Paldies. Tagad uh, nākošais saruna rauns Ajūzo kundze lūdzu. Jā, sirsnīgs paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Sākumā gribu jūs sirsnīgi sveikt šeit mūsu komitejā. Paldies, ka jūsu darba uzsākšanas periodā ierodaties mūsu komitejā, tas norāda uz to, ka vēlties caurskatāmi un atklāti sadarboties ar parlamentu. Jūsu ievadu vārdu laikā jūs vairāk kārt runājat par emisiju tirdzniecības sistēmu. Sistēma tika paredzēta kā instruments brīvā tirgu, lai uh, sektu emisiju samazinājumu izmaksas. Tagad ir noteiktas normas, kas un uh, redzam, ka sistēma nav tik vienkārša, kā sākotnēji domāts. Gribu norādīt uz valsts subsīdijām, lai uh, eh, saktu netiešās uh, eh, ETS izmaksas, kas ir ietverts elektroenerģijas cenās. Uh, Pēdējā komisija norādījusi to, ka tas noved pie komisijas uh, konkurences skropļošanas. Es zinu, ka konkurētspēja nav jūsu joma, bet emisiju tirdzniecības certifikāti par tiem jārunā. Un tad arī jārunā par mm, to, ka jānovērš pārnešana uz trešajām valstīm arī elektroenerģijas tirgus ietveros jānovērš izkropļojumu. Ko jūs domājat par subsidēšanu, kā ir strādājis pēdējā komisija un kā jūs vērtējat šo izkropļojumu ES. Un paldies, lai labākā strukturēta darba. 13 runātāji vēl ir pieteikušies. Lūdzu visus uzdot eh, jautājumus ļoti īsi. Pusotra minūte laika katram. Tagad jau Lainen kungs lūdzu. Komisāra Kaņetes kungs arī no manis, lai jums veicas pildot darbu uzdevumus. Es, Eiropas Savienības padomu ir lēmusi, ka mēr, mērķiem ener, um, nav jābūt obligātiem. Jūs gribat tādus panākt. Kā tas notiks? Būs mainītas um, direktīvas vai cita likumdošana? Otrs jautājums. Uzklausīšanā mm, es jau teicu, ka jums ir potenciāls konflikts. Energokomisārs jums jābūt neitrālam attiecībā uz visiem energo um, avotiem, bet klimata uh, jautājumu komisāram jums jābūt um, ļoti iesaistītam īpaši attiecībā uz uh, atjaunīgiem energonesiem. Un es uh, esmu noraizējies, ka elektroenerģijas tirgus uh, būs šķērslis atjaunīgo energonesēju attīstīšanai. Aizvien uh, komisārs komisija ir šādā izpratnē darbojusies, ka nav pietiekami atbalstījis atjaunīgos energonesējus. Tā tad um, no vienas puses uh, kompensācijas par um, ievadīšanu tīklā un no otras puses citi instrumenti, kā jūs varētu tos uh, sa, uh, līdzsvarot. Nākošais, jūs runājat par transportu ļoti labi, enerģija ir lēta, tādēļ tiek apturēta elektroauto un hibrīda automašīnu izstrāde. Bet ko jūs darīsiet, lai um, aktīvi darboties samazinot CO2 izmešus? Paldies. Um, tagad kolēģis Pieka. Mikro. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Podničonsi, šanovni paņi komisāžu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Komisāra kungs. Par raugoties uz padomus secinājumiem, jāsaka, ka šeit, nu, burtiski tāds tā kā špagats tiek veikts. No viens puses, kā jūs pats vērtējat emisiju tirdzniecības sistēmu? Vai ETS cenas jāveido tirgu vai kā parlaments piedāvāja šai cenai jāpieauga izmantojot dažādas likumdošanas un ārpus likumdošanas soļus. Kāds ir jūsu personīgais viedoklis šajā jautājumā? Tātad vai tirgus vai regulēts, regulēta pieeja? Un otrs jautājums ir detalizētāk. Esmu no Polijas un esmu ļoti interesēts secinājumos. Uh, 2.7 punktā tiek runāts par 2% rezervas e, izveidi. Tātad 27. 4. apakšpunkta ietvaros tiek runāts par to, ka dalība valsts iesaistoties Eiropas investīciju bankai veido šīs mm, risin šo jautājumu. Investīcija banka jau ir rīkosies tā, ka ir ļoti sarežģīti saņemt kredītus investīcijām modernizācijas programmām, piemēram. Nu, piemēram, tas ir attiecināts uz kodolspēkstacijām. Kā jūs rīkosieties un lūdzu paskaidrojiet, ko nozīmē iesaistot Eiropas investīciju banku? Paldies tagad, Florence kungs. Jā, paldies. Man liekas, ka runājot par klimatu un Parīzi esam daudz ko teikuši un arī par to, ko vēlas parlaments mērķu sasniegšanai. Tāpat arī par obligāto un neobligāto jautājumu. Bet es gribētu uzzināt, kas notiks ar tām dalību valstīm, kas risinājumā 2020 nav sasniegušas šos mērķus. Ko, kā jūs rīkosieties? Eiropa kopumā to sasniedz, daži ir ļoti aktīvi rīkojušies, citas nē. Ne Tādēļ labprāt gribētu uzzināt, vai situācija turpinās kā ir. Es manā vēlēšana apgabalā vidēji lieliem uzņēmumiem varu slikti izskaidrot šo situāciju. Paldies tagad par ņokungs. Komisāra kungs. Esmu ļoti gandarīts eh, jūs sveikt Eh, uzdot jautājumus, uzdot pirmos, eh, uzdot pirmos jautājumus pāris nedēļas pirms eh, iecelšanas amatā par komisāru trīs jautājumu. Nu, jūs vairāk kārt atgādinājāt, ka mūsu mērķi ir uh, objektīvi, bet saprātīgi mērķi. Pirmais jautājums. Nu, pat laban 2,3 miljārdu zaļos fondos ir finansējums solījumi ir doti, bet mēs zinām, ka mērķis ir līdz 2020. gadam atbrīvot 100 miljārdus dolāru. Dalībvalsts ir precizējušas to finanšu iesaisti vidas um, ministra tikšanās laikā 28. oktobrī. Otrs jautājums. Paraks Obama, ASV prezidents, uh, atbalsta tādu pusobligāti tātad. Uh, Uh, Kopenhāgenā 2009. gadā mēs uh, jau redzējām tos uh, kaitējumus, mm, kas radās no tā, ka nebija obligātas vienošanās. Nu, jāsaka, ka tāda neveiksme ir ieprogrammēta. Un gribu zināt, vai jums jau ir noteikta pozīcija attieksmībā uz šo Amerikas priekšlikumu. Trešais jautājums. Pēdējais. Ķīna uh, ir um, vadošā valsts. Uh, kas ir visinteresantākā atjaunīgo energo nesēja tirgu. Attīstības valstis uh, apstiprina savu uh, situāciju, mērot pēc 40 um, visattīstītākajām atjaunīgo energonesēju uh, izmantošanas kritērijiem. Vai jūs apstiprināsiet, ka, jūsu, ka mūsu mērķis tiek uzturēts? Paldies tagad, Farijas kungs. Paldies. Pirmkārt, es vēlos apsveikt jūs, um, jūs uh, uzņemoties jauno amatu. Energoefektivitāte, jūs tieši par to runājāt, un jūs arī norādījāt, kā uh, energo tieši ir starpsavienot trūkums arī šobrīd kavē vienoto energo tirgumu. Un iesaistot augstāko, arī precīzāk panākot uh, savienojumu izveidi Nu, jautājums tad, kad tas viss notiks? Jo mm, mēs varam plānot, un šī korelācija ir, jo vairāk apsvienojumu, jo lielā samazinās vispār izmaksas. 30. un 31. oktobrī tieši par šo jautājumu atkal bija zināmas sarunas. Bet mēs arī tikpat labi zinām, ka energo efektivitātes mērķi nav saistoši. Tādēļ Jautājums ir, kādā veidā vai tad komisija vispār piedāvās kaut kādus finansējumu uh, starpsavienojumu izveidēji? Tas tomēr ir Eiropas kopējās interesēs. Šis ir Connecting Europe Facility, Eiropas Savienošanas instruments. Tas ir viens, kur šos līdzekļus jau ir iezīmēti un paredzēti, bet jautājums ir, kopējie mērķi tomēr tur nav komerc mērķi, un līdz to vai tur varētu piesaistīt papildu līdzekļus. Tālāk par licenču izsniegšanu. Kā īsti tad būs? Un kā īsti būs ar šo finansējumu? No komisijas puses. Vai būs arī iespēja kaut kādā veidā to vēl atrisināt. Vai būs arī kāda iespējama, zinām, aizkavēšanos ar licencēm atrisināt? Paldies, tālāk Rodrīgo Cerubijas Vaskus kundze. Paldies, priekšsādātāji. Godātais komisārkungs. Mums ir, protams, ļoti nopietnas bažas par TTIP parakstīšanu un iespējamu ietekmi uz vidi. Šis starp mm, tirdzniecības un investīciju nolīgums ar ASV mums ir ļoti satraucošs. Tālāk, un mēs runājam par īpašo sadaļu, par enerģētiku, šajā līguma projektā. Tur ir paredzēta klauzula par to, kā iespējams arī varētu importēt slānekļa gāzi, kas iegūta ASV Eiropā. Jautājums gan, kādā veidā tad mēs īstenībā aprēķināsim iespējamos zaudējumus, ko šāds slānekļa gāzes ieguve ir radījusi vidē. Un tas pats, kas notiek arī šo gāzes importu no Kanādas ar naftas smiltīm un uh, problēmām, kas aizstāts ar šādu energoresursu iegūs veidu. Jūs jau arī iepriekš runājat par plānotajām reformām, enerģetikas direktīvu, nu tad īsti kāds ierosinājums jūs pats esat gatavs piedāvāt? Kāds izmaiņas? Un tāpat arī, kā jūs precīzāk var izteikties par siltumnīca efektu gāzu izplūdu no transporta sektora. Paldies, priekšsēdētāji! Man arī būtu jautājumi, kas jau sasauc ar kolēģi jautājumiem. Kā tad panākt? Ja ir noteikts, ka energoefektivitātes mērķi nav, nav saistoši, kā tad tomēr panākt, ka šis mērķis tiek sasniegts? Tālāk energo, atjaunoma energoresursi. Tur īstenībā nav, tur ir pārāk liela elastība dalībvalstīm, un mēs baidamies, ka netiks sasniegt pat 20. gadu uzstādītie mērķi, lai gan viņi ir saistoši. Tad īstenībā, nu kāds tad ir garantijas, ka šāds mērķis kāds sasniegs, izņemot vēlmi domāšanu? Mēs Eiropas parlamentā esam apstiprinājuši ārkārtīgi daudzas stratēģijas. Gan tas ir bijis energo savienības projekts, gan energo piegāžu drošības stratēģija. Bet nav īstenībā nekad bijusi tāda pārliecība, ka tas viss ir ļoti saskaņot noticis. Kas tad īsti ir virsplāns, ir masterplāns enerģētikas jautājumos? energodrošība, energopiegādes drošība, ja par kādu cenu, vai tas ir pats svarīgākais? vai vienalga neņemot vērā ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā, vai tad tomēr klimata pārmaiņu politika ir pats uh, svarīgākais vadmotīvs. Lūdzu, kas no visa šī ir pats galvenais plāns Eiropai? Un tālāk par PCI, uh, Projects of Common Interests, uh, kopējās in, kopēja interešu projekti. Mēs redzam, ka enerģētikas jomā 90% šobrīd ir saistīties ar gāzes infrastruktūru. Vai tā būs Eiropas politika vienkārši visus šos projektu līdzekļus gandrīz pilnībā novirzīt gāzes infrastruktūrai un fosīlajiem energoavotiem, vai tomēr būs kāda iespēja arī šos līdzekļus izmantot energoefektivitātei un atjaunomo energoresursu sektoram. Paldies! Paldies! Tālāk! Evīgundze. Paldies, priekšsādātāji! man būtu jautājums tieši par emisiju tirdzniecības schēmu. Es vēlos atgriezties jau par to, ko runājām iepriekšējā reizē. Tātad padome ir vienosies, ka samazina CO2 emisijas līdz 2030. gadam, un tāpat arī turpinās sarunas arī ar Šveici, lai saskaņot Šveici sistēmu ar Eiropas saimnības sistēmu. Nu, mēs zinām, ka īstenībā tie ir tālākās sarunas arī par Ķīnas sistēmas iekļaušanu. Tad kā to varam panākt? Kā CO2 emisijas Eiropā tiktu iestenots arī mājasemniecību līmenī? Par aviāciju. Eiropas Savienība ir noteikusi, ka civilā aviācija arī ja uzsāks atsevišķus pasākums jau līdz 2016. gadam, lai tieši panāktu, kā no lidojumiem samazina CO2 emisijas. Un turklāt arī, arī kā starptautisko kompāniju veiktie lidojumi Eiropas Savienības teritorijā arī tiktu iekļauti ETS. Un tas ir nolūks. Mums ir spēkā šobrīd ekau noteikumi, un tā iekļaut arī paredzēts samazinājums seškārtīgi. Man tomēr jautājums, kā mums efektīvi izdosies to īstenot līdz 2016. gadam, vai jums ir šāda pārliecība? Paldies! Vicas kundzei vārds tālāk. Paldies, godātais komisār, man prieks jūs šeit redzēt mūsu vidū. Un, ka jūs esat gatavs atvērtai sarunai. Mēs redzam, ka klimata pārmaiņas notiek, un mums ir jārīkojas. Jūs pats esat norādījis, ka klimata pārmaiņu politika nav iespējama, ja tajā neiesaistās biznesa nozars. Eiropas Savienība vienlaikus uzņems virzošo lomu globālā mērogā. Nu, iespējams, jūs jau atbildējāt uz dažiem jautājumiem, ko vēlos jums vēlreiz uzdot. Tomēr, kā jūs īsti plānojat to panākt? Kā panākt šo Eiropas virzošo spēku? Un kā jūs domājat pārliecināt uzņēmējus, lielos uzņēmumus? Uh, lai tiešām nodrošinātu, ka viņi samazina siltumnīca efekta gāžu izplūdes. Līdz šim viņi ir attiekušies to darīt. Mēs zinām, ka Junkerkungs jums ir vēstulē uzrakstījis, ka jūsu uzdevums ir arī koncentrēties uz atjaunojumu energoresursiem un kļūt par Eiropas seju un virzošo spēku šajos jautājumos un viņš vēlas, lai jūs arī būtu spēcīgs sarunu partneris un risināt šīs sarunas globālā mērogā. Tad ko jūs esat ieplānojis darīt? Un ir konkrēts jautājums, kas man personīgi ļoti svarīgs. Mēs zinām, ka energo savienība ir tieši Sefkoviča kungu uzdevums, bet kā jūs īsti redzat šeit arī caur Adrijas jūru plānotais gāzes savienojums. Kā jūs to vērtējat, lūdzu? Siefis kundze tālāk. Kas ir Pēris kundze? Jā, paldies, priekšsādātāji. Daži jautājumi, kuru vēlējos jums uzdot, godātais komisārkungs, jau izskanēja, un um, man būtu tas pats jautājums līdzīgi kā Grotskungs, um, kurš jau norādīja tieši uz jautājumu par spēkslicijām. Jūs jau arī viņam atbildējāt, bet eh, mēs runājam par atsevišķajiem tomēr trūkumiem, kas šajā sistēmā ar vien ir eh, klātsoši. Mēģinot panākt aktīvāku atjaunumu energoresursu sadaļas bija izmantošanu. Nu, es piekrītu, mums, protams, ir jādomā, kā aktīvāk izmantot atjaunojamos energoresursus. Un nu, mēs redzam, ka tās lietas īstenībā nedaudz eh, buksē un viņu sadaļa ar vien īsti nepieaug. Un mēs redzam, ka atsevišķās valstīs kodola enerģētika, enerģija tiek izmantot ar vienai intensīvāk. Nu, Spānijā mēs zinām konkrēts problēmas šobrīd. Tā kā atsevišķas kodols spēkstacijas jau tā kā ir plānots izbeigt to darbību, bet, nu, viņam piemēro zināms izņēmums. Un šis izņēmums, ja pagarinājums, manuprāt, ir zinām tā kā atkritiens. Te gan bija arī īstenībā atsevišķās juridiskās vēl neskaidrības, atcaucot jau ar atomu 36. līguma pantu. Man interesē, vai jums būtu precīzāka informācija par šo plānoto soli? Galgalām, pirmkārt, mums interesē kodola drošības jautājums, un tas, kā vairāk ar vienu iedzīvotāju ir pakļauti tagad neskaidrībai Viņi taču dzīvo tiešā spēkstacīju tūmā. Paldies! Tālāk eh, Brānena kungs. Paldies priekšsādātāju klimata pārmaiņu politika un vēršanās pret klimata pārmaiņu sekām. Protams, ka mēs varam mainīt likumus un mēģināt mainīt cilvēku uzvedību. Un te, protams, runa par juridisko un saistošu spēku un arī par brīvprātīgo pieeju. Un tas, protams, sarežģītākais elements. Mēs kā politiķi esam jau strādājuši pie uh, Eh, tiesībām, pie likumiem, bet tālāk, kad mums ir jāpanāk, ka ir informēta sabiedrība, lūk, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, lai viņiem būtu pamatots izvēles, ko viņi varētu izver, izdarīt. Vai jūs esat vēl domājis par to, kā labāk informēt iedzīvotājus par tiem produktiem, ko viņi pērk un kāda ir to radītā oglekļa pēda? jeb nospiedums. Varbūt, ka vajadzētu par to padomāt vairāk. Jūs arī atsaucāt plānoto vienu konferenci par sauszemes transportu. Vai jūs varētu to komentēt precīzāk? Paldies! Tālāk Zariņokungs. Paldies priekšsādātā. Man būtu papildu jautājums. Jūs atsaucāties uz um, padomas secinājumiem uh, par klimata paketi, šo ietvaru 2030. gadam. Viens no secinājumiem bija par to, kādu virzienu mēs nosakam. Tātad jautājums bija par šiem 15%, kas ir saistoši. To arī atkārtoja mani kolēģi, un um, kā tad īstenībā šie starpsavienojumi īstenībā notiktu, un uh, kā šie projekti reāli tiktu īstenoti. Man savukārt interesē, kas tos uzraudzīs, Ko tad īstenībā darīsim tajā gadījumā? Ja valsts īstenībā nevēlas īstenot konkrētos mērķus un vispār nesadarbojas, kāds tad būs savukārt arī kompensācijas mehānisms tām valstīm, kas uh, labprāt uh, īstenot šos mērķus, bet citu viņus kavē. Jo te ļoti bieži vien savienību, lai nodrošinātu starp savienojumu, vajag abu valstu uh, vēlmi un sadarbību. Arkikātis kungs, paldies. Es priecājos, komisār, redzēt jūs mūsu vidū. Man ir viens īsts jautājums. Jo īstenībā kolēģi uzdeva daudz jautājumus, un jūs arī precīzi viņus atbildējāt. Tomēr man neapmienā varbūt īsti jautājums, kā jūs šobrīd skaidrojat energo efektivitātes, jeb energo taupības pasākums. Es domāju, ka šī sadaļa ļoti nozīmīga. Es pats esmu fizikas uh, profesors, un mēs uh, saprotam, ja šis mērķis, kāds šobrīd ir, nesaistošs, tas nozīmē ko? Nu, Eiropas valdības varēs atļauties to neievērot. Un nav skaidrs, kāda varētu būt turpmākie saistītie pasākumi. Piemēram, ja ņemam manu valsti. Uh, vai Grieķiju. Sākotnēji. Nu, tur bija izdevuma, bija tātad bija mm, metro plānotais eh, gan Atenās un arī eh, Salonikos. Un eh, te īstenībā nebija skaidrs viss tas projekts. Tādēļ man būtu ļoti nozīmīgi dzirdēt, kā ir plānota uzraudzība. Un vai būs paredzēts iespējas arī pieļautās kļūdas kaut kādā veidā novērst un labot. Vai tiešām šis 1,5% tiktu iztenot? Paldies! Petričīnīkungs. Jā, paldies, godātais komisār. Man būtu svarīgi dzirdēt jautājumu, atbildi uz šādu jautājumu. Par starpsavienojumiem Eiropā. Šī jaunā programma, tur ir iezīmēt šie, zināmie, miljardi, kas paredzēti gan informātikas, gan enerģētikas starpsavienojumiem. Lai nodrošinātu finansējumu visiem projektiem, tur vajadzētu aptuveni 70 miljardus eiro. Vai te ir domāts piesaistīt arī privātā sektora, privātās investīcijas? Un kā jūs nodrošināt, ka šie līdzekļi netiek vienkārši izniekoti pašreizajā krīzes situācijā? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, divi jautājumi. Jūs runājat par 300 miljārdu eiro investīcijām trīs gadu laikā, un jūs kā komisārs klimatam un enerģētikas jautājumiem, kāda ir jūsu piedāvājuma šim investīcijas plānam, jūs sakat, ka uh, Tas tiks diskutēts nākošo nedēļu laikā, bet jūs, kāda ir jūsu priekšlikuma par šīm investīcijām? Un otrs jautājums. 23. 24. oktobra Eiro padomas secinājumos 17. punktā runā par nepieciešamas rezerves, lai uzlabotu energoefektivitāti un uzlabotu enerģētisko sistēmu. Ko nozīmē modernizēt dalību valstu uh, um, energosistēmas vai modernizēs uh, fosilo nesēju vai ogļu uh, spēkstacijas. Ko tas nozīmē šī terminoloģija? Ultima domanda, il kolega Dans. Un tagad Dans kungs pēdējais jautājums. Um, Ļoti īsi. Daži kolēģi jau pajautāja, bet uh, varbūt es ļoti ceru, ka atbildēsiet. Jūs jau pieminējāt uh, prioritātes pieņemat lēmumu par tām, jūs uh, skatīsiet, cik plaši šīs prioritātes uh, varētu tikt atbalstītas. Vai jūs iesaistīsiet parlamentā, parlamentu šajā procesā? Un vai jūs uh, ņemsiet vērā potenciālo sasniegumu, jo cilvēkiem dažādi viedokļi par to, kas var tikt sasniegts? Paldies arī par šo jautājumu. Komisāram tika uzdots ārkārtīgi daudz jautājumu. Viņš rūpīgi visu pierakstīja, un tagad eh, jums, komisāra kungs, ir ap 20 minūtēm, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Jūs varat atbildēt eh, uz dažādiem vienlai, uz, uz vairākiem vienlaicīgi, jo izskanē arī identiski jautājumi. Lūdzu. Paldies, ja es mēģināšu visu izanalizēt. Un, um, un priekšlikumus uh, mēs noteikti analizēsim, salīdzinot uh, tos ar um, šī brīža Eiropas likumdošanu. Lēnina kungam pārējiem bija jautājumu par saistošiem mērķiem. Komisijas priekšsēdētājs un es uzskatām, ka mums būs saistošie mērķi un pārvaldības līmenī sagaidām pūliņus no visām valstīm, īpaši runājot par energoefektivitātes pasākumiem. Bet te dalību valstīm jāpacenšas, jo izējas situācija ļoti atšķirīga. tas ir skaidrs. Atjaunīgie energoavoti un problēmas, kas ar tiem saistītas. Visu pirms eh, inovācijas. Mums eh, jāattīsta šie avoti, bet eh, tikpat labi jāattīsta arī uzkrāšanas, uztveršanas tehnoloģijas, glabāšanas tehnoloģijas. Uh, Tas viss ir nepieciešams, lai atjaunīgie energoresursi varētu tikt ilgtspējīgi izmantoti. Tad arī sasaiste. Mums ir nepieciešami inteliģenti tīkli, pārobežu mehānismi. Enerģētikas tirgus tiks attīstīts uh, tālāk un pilnveidots, tas ir skaidrs. Pačārkungi jautājums. ETS. ETS jābūt orientētai uz tirku. Mēs eh, ieguldam pētniecībā, bet šī sistēma ir atkarība no tirgus svārstībām, un tirgus ietekmē šo sistēmu. Mēs uh, nemanipulēsim ar cenām. Un vispār cenām mums nav problēma. Drīzāk problēma ir ar signālu ekonomikai, rūpniecībai par iespējām, ko sniedz zemoglekļa ekonomika. Bija vēl viens jautājums par sadarbību citām valstīm. Ar Šveici notiek sadarbība. Mēs varētu apvienot mūsu tirgus. Ja mēs attīstīsim tirgus līdzīgi, ar līdzīgiem kritērijiem, mums būs globāli tirgi, globāli mērķi, ambiciozi mērķi oglekļa tirgumu. Parīzē tas būtu vienkārši sapņu piepildīšanās, un tad strādāsim, lai tas tā arī notiktu. Tad jautājums par EIB, ko Eiropas Investīcija banka šeit var palīdzēt. Es atgriezīšos eh, pie Junkera pakotnes šeit. Jā, komisija ierosina 300 miljārdus, lai mobilizētu investīcijas un radītu darba vietas. Viena no jomām, kurā nepieciešams investīcijas, eh, ir enerģētikas tirgus, jo investīcijas, kas šeit ir nepieciešamas, eh, ir 200 miljārdu apmērā gadā. Uh, Eh, spēkstacijām, ģeneratoriem, eh, atjaunīgiem energoavotiem, tīklu atjaunināšanai, eh, kas ir novecojuši daudzās valstīs. Tātad inteliģento tīklu ieviešana, energoefektivitāte ēkās, te nepieciešams milzīgs budžets ES un energoefektivitāte rūpniecībā. Tas var prasīt daudz no Junkera pakotnes, un es strādāju pie šīm četrām jomām. Tā tad enerģija, energo avoti, spēka stāciju tīklu modernizācija, energoefektivitāte rūpniecība un ēkās. Tikai ar šo visu mums izdosies īstenot mūsu projektus, kas ir kopienas interesēs un kas dod mums milzīgas iespējas. Mēs turpinām strādāt pie šī jautājuma, lai pēc iespējas efektīvāk mobilizētu privātās investīcijas. Ne tikai izmantojot aizdevumus, bet arī citus finanšu instrumentus, kas var piesaistīt uh, vairāk līdzekļu. Mēs ejam arī šajā virzienā. Tad eh, bija jautājums par to, kas notiek ar, cilvē, ar, ar tiem, kas nepilda mērķus. Mums ir direktīvas nosacījumi, kas būs jāpiemēro jaunās sistēmas ietvaros. Un mēs vēlamies ambiciozu un saistošu sistēmu. Mums būs jaunā pārvaldības schēma. Mēs skatīsim, kā to vislabāk ieviest. Un tad pārņokungam bija svarīgs jautājums par to, kas notiks ar eh, ASV kontaktiem. Pagaidām ASV kongresā tiek pauksti dažādi viedokļi, un lai mums būtu vienošanās Parīzē, tā būtu jāapstiprina kongresā. Tieši tā kā mums uh, jāapstiprina šeit uh, tas, par, par ko vēlamies vienoties. Tad amerikāņi it kā vēlas pieņemt, uzņemties šīs saistības, bet uh, uh, juridisks instruments um, uh, pagaidām nav īsti caurskatāms. Mums daudz būs jāstrādā. Bet svarīgi ir rīkoties. Kā to atrunāt, to, tas būs jāskata. Tad eh, tik runāts par starp savienojumiem. Mums ir eh, pussalas, mums eh, ir izolētas salas Eiropas Savienībā. un mums jāsasniedz šie minimālie piesaistes mērķi. Pagaidām mērķi sasniegti līdz 1,4% 10 un 15% vietā. Ja mums izdosies turpināt darbu tikpat veiksmīgi kā līdz šim, tad sasniegtais procentu līmenis būs 2,4% no 10, 15, kas bija paredzēta. Jūs redzat, darbi lēni iet uz priekšu, grūti vienoties, bet ja mums būs īsts efektīvs iekšējais tirgus, tas atrisinās arī izolētības problēmas. Rodrīgas kundze. Uh, enerģētikas problēmas. Līgums uh, pagaidām atrodas uh, tādam pagaidu formā, bet mēs vēlamies uh, daudzveidot energu padeves. Uh, formas eh, pagaidām gāze mums ir eh, dārgāka par 20% nekā Ķīnā. Mm, to ir grūtāk piegādāt nekā, teiksim, Amerikā. Pastāv problēmas vienoties ar Krieviju bet um, mēs meklējam daudzveidošanas iespējas. Un, uh, lai to panāktu, mums nepieciešama amerikāņu gāze, lai samazinātu izmaksas un palīdzētu rūpniecībai. Saprotu Kanādas bažas jo pastāv kvotas, kas jāpilda neatkarīgi no produkta izcelsmes. Tad mums ir jaunais mērķis 27% līdz 20. gadam Eiropas Savienībām, kas ir viena no tais mērķis, un tagad mums jākontrolē izpilde, nedomājot par sankcijām tik ļoti, bet vairāk par atbalstu. Jāskatās, kā palīdzēt um, valstīm ieviest, uh, mēr, izpildīt mērķus uh, par atjaunīgiem energoavotiem. Pedičīnī kungs runāja par līdzekļiem, kas būs nepieciešami. Jā, līdzekļi Connecting Europe iniciatīvai nav pietiekami, bet Junkera pakotne ļauj uh, pātrināt uh, zināmu projektu izpildīšanu un īstenot vēl ambiciozākus projektus. Priekšstādātāja kungs ceru, esmu atbildējis uz visu. Nē, kaut ko būšu piemirsis, tika izteikts lūgums um, mm, sniegt konkrētu informāciju, kuras man nav šobrīd, bet ko es nosūtīšu vēlāk. Lielas paldies uh, komisāram par atbildēm, paldies visiem par diskusiju, mm, paldies uh, mm, komisāram arī par ierašanos šodien līdz ar to komitejas darbi tiek noslēgti. Atgādināšu jums par to, ka nākamā sanāksme notiks 24. novembrī ārkārtas uh, sanāksme pulksten 18. Strasbūrā. Un tad 3. un 4. decembrī Briselē notiks uh, mūsu ierastā komitejas sanāksme. Un tagad lūdzu klusi atstāt zāli eh, tos, kas dodas prom, lai mēs varētu šeit